Natālijas Grīsbekas ziņojums nevainīguma prezumcija un tiesības klātienē piedalīties lietas izskatīšanā tiesā krimināla procesā. Vispirms vārds Grīsbekas kundzei, lūdzu. Madame la Présidente, Madame la... Paldies. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, pat ja ir ļoti vēlu, man prieks. Um, runāt par nevainīguma prezumpcijas direktīvu, pie kuras esmu strādājuši ilgu laiku, un tagad mums ir izdevies panākt vienošanos. Pēc smaga darba šī vienošanās ir laba, pat ļoti laba var teikt, jo te runa ir par ambiciozu juridisko tekstu, kas skar kriminālu procesu. Uh, un kas spēj palīdzēt visiem eiropiešiem. 30. Uh, 31. martā pagājušo gadu jūs skaidri paudāt savu pozīciju šeit parlamentā, tika pieprasīta lielākā aizsardzība uh, tiem, kuru lieta tiek izskatīta tiesā. Mūs interesēja uh, šeit ieviest Uh, augstākus standartus, nevis pazemināt tos. Tātad uh, tiesības klātienē piedalīties lietas izskatīšanā tiesā krimināla procesa, tas ir ļoti svarīgi. Teiksim, atceroties uh, Šarlija Bdo traģēdiju mm, Parīzē, ir bijis tāds gadējums. Man nu, kolēģi un draugu apsūdzēja līdzdalībā šajā atentātā, kaut arī mm, uzbrukuma laikā viņš Um, bija universitātē. Uh, viņa bija jāpierada savs uh, nevainīgums, tas viņu ļoti traumatizēja, un um, šis um, ziņojums uh, viņam būtu ļoti palīdzējis, ja tas būtu stājies spēkā, jo tad tiešām tiktu piemērota šī nevainīguma prezumpcija. Tas palīdz aizdomās turamām personam, jo kas notiek tagad, ja cilvēku tur aizdomās par kaut ko, tad viņu publiskā vietā var notvert un aizvest uz policijas iecirkni. Uh, Tas eh, ļoti nepatīkami cilvēkam, īpaši, ja viņš ja vēlāk izrādās, ka viņš ir nevainīgs. Mm, šai ziņojumā rakstīts, mm, ka eh, nevainīguma prezumpcija ir eh, obligāti jāievēro pirms tātad vaina tiek pierādīta krimināla procesam šī uh, pierādījuma nastas uh, apgrozēšana uh, bija mūsu sarkanā līnija, gatavojot ziņojumu, un pagaidām šis elements tiek piemērots atsevišķos gadījumos, kad runa drīzāk ir par vainīguma prezumpciju, nevis nevainīguma prezumpciju. Uh, Mēs te runājam arī par klusēšanu kā elementu, kas var liecināt par personas vainu. Un interesanti šeit ir arī nacionālie noteikumi attiecībā uz tiesībām piedalīties lietas izskatīšanā. Te mēs esam cīnējušies. Un īstenībā tagad ir ieviesta tieša atsauce uh, uz uh, tātad trešajā pantā attiecībā uz to, ka ja atzīšana tiek saņemta izmantot spīdzināšanu, mm, to uh, tiesā neuzskata par pamatotu. Paldies! Paldies par paveikto darbu par enerģiju, kas ir ieguldīta šai ziņojuma izstrādē, lai varētu izveidot direktīvu. Runa nav tikai par principiem. Mēs gribam, lai nevainības prezumcija tiešām darbotos un dalību valstīs tiks nostiprinātas tiesības uz taisnīgu tiesu un citi principi. Šodien mēs redzam, ka uh, Uh, nevainības prezumcija tiek piemērot ļoti atšķirīgos veidos. Tas ir arī redzams, ka tu, par to liecina arī Eiropas cilvēktiesību tiesas kritika vērsta pret dažādām dalību valstīm. Cilvēktiesību konvencija un paražu tiesības uh, Uh, šeit es vēlos piesaukt, kā uh, atsaucas vai avotus un apsūdzības cēlējiem ir jāspēj pierādīt apsūdzētā vaina. Tiesības klusēt un tiesības sevi neapsūdzēt arī ir principi, kas šeit ir īpaši izcelti. Tie ir būtiski aspekti un elementi visā šajā kontekstā, kas skar tiesības uz taisnīgu tiesu. Teksts. Tāpat mūsu pozīcija jautājumā par pierādījumu pienākumu. Mēs zinot, ka uh, šī prezumcija, nevainības prezumcija pastāv dalību valstīs, ir nepieciešams tomēr precizēt tās piemērošanu un precizēt iesaistīto pušu tiesības. Standarti, ko piedāvās šī direktīva, būs kopīgi visām Eiropas valstīm, un komisija ļoti rūpīgi raudzīsies, kā direktīva tieks piemērot praksē. And Mrs. Gall. Thank you, Chairman. Uh, Commissioner, colleagues, I would like to thank and congratulate. Paldies, kolēģi! Par, par šo ziņojumu. Nevainīguma prezumcija ir ļoti nozīmīgs aspekts judikatūrā, un es kā Referente vērtē šo ziņojumu kā ļoti labi sabalansētu, un tas aizstāv apsūdzētā tiesības, nostiprina nevainīguma prezumcijas lomu, neapdraudot tiesas procedūru kā tādu. Un ieviešot šo direktīvu visās dalībvalstīs, Es ceru, ka mūsu kopīgā likumdošanas sistēma tiks labāk um, īstenot praksē. Paldies, Sipels kundze. Direktīva par nevainīgumu prezumcijas nostiprināšanu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Vai tiešām šī prezumcija nav integrēta mūsu likumdošanā, un tomēr no 2007. līdz 2012. gadam 26 gadījumos ir konstatējusi nevainīguma prezumcijas pārkāpumus 11 dalību valstīs, un ir jāstiprina ne tikai nevainīguma prezumcija, pārunās ar padomi, arī bija runa par to, ka ir jās, jāvājina apsūdzētā tiesības klusēt. Nu, tas nozīmētu, ka apsūdzētajam būtu pašam sevi jāizstāv, un par laimi tas neizdevās. Eiropas procedūras noteikumi kļūst arvien svarīgāki un sadarbības starp policiju un tiesība aizsardzības iestādēm tiem nāks par labu šie uzlabotie standarti. Es gribētu arī sagaidīt no padomas lielāku progresu attiecībā uz tiesas procesa izmaksu atlīdzināšanu. Šis teksts ir vērtējams kā labs kompromiss, bet vislabākais eh, likums eh, neko daudz nedod, ja tas netiks īstenots praksē. Es sagaidu no dalību valstu valdībām eh, direktīvas pilnīgu ieviešanu. Paldies, Ujas Dauska kunga. Paldies, priekšsēdētāju. Kolēģi, es pat deputātei Grīzbekai par to, ka tā ir strādājusi pie šī ziņojuma par nevainīgumu prezumciju un gribētu pateikties arī par ļoti labo rezultātu, jo šis ziņojums ir izstrādāts uh, Eh, ļoti racionāli kompromisa garā, un tas noteikti dod iespēju eh, nostiprināt eh, šīs tiesības arī dalībvalsts likumdošanā. Pēc komunismu sabrukuma Polija būvēja savu kriminālu kodeksu balstoties uz nevainīgumu prezumpciju. Un Mm, eh, šeit eh, gribētu nevēlos atkārtot to, kas eh, šeit ir labs un atbalstāms, un, bet mēs atbalstām šo ziņojumu tādā versijā, kāds tas bija pēc trialoga. Un, um, mēs noraidām grozījumus, kas varētu um, paralizēt uh, kriminālu kodeksa piemērošanu, jo EKR, piemēram, uh, um, piedāvāja šāds uh, grozījums, un um, es gribētu teikt, ka mēs atbalstām tieši tādu versiju, kas tika uh, apstiprināta trialoga rezultātā. Uh, jo šeit ir uh, varbūt daži aspekti patreiz, kas parādās, kas nav, ne, nenodrošina efektīvu kriminālu kodeksu piemērošanu. Mēs uh, Uzskatām, ka šī direktīva būs ļoti svarīga, uh, lai nodrošinātu arī cīņu, efektīvu cīņu pret terorismu, un es ļoti ceru, ka uh, gan Eiropas parlaments, gan arī padomu ļoti veiksmīgi turpinās strādāt pie šīs direktīvas uh, tārākas virzīšanas. Paldies tālāk Albrehtu kungu neredzu, tādēļ dodu vārdu nākamajam runātājam Batena kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā ziņojumā tiek paredzēts pieņemt principus, kas jau gadu simtiem ir sastopami Lielbritānijas paražu tiesībās. Tiesības neinkriminēt pašām sevi, tiesības um, atrasties uh, savas lietas izskatīšanā tiesā, bet ironiski um, Agnēs Karalists princips ir attiecies no šiem principiem pieņemot Eiropas Savienības tiesību instrumentus līdz šim. Uh, Eiropas Savienības aresta orderis paredz, ka cilvēku var arestēt un um, ieslo, ieslodzīt uh, citā valstī, nemaz neļaujot viņām tikt uzklausītam, piemēram, Lielbritānijas tiesā. Uh, Eiro, Anglijas parlamenta deputātu pirmais un galvenais pienākums ir, ties, ir aizsargāt savus iedzīvotājus, un kauns, ka mūsu parlamenta deputāti mūsu Lielbritānijai ir nodevuši. Paldies, Lebretonkungs zilās. Es atvainojos. Batena kungām ir zilās kartīts jautājums, vai jūs esat gatavs atbildēt? Pospišilkungs, lūdzu, uzdodiet zilās kartītes jautājumu. Liels paldies! Es uh, klausījos uh, Batankunga teiktajā un tad es saprotu, ka Eiropas eh, āresta orders dod iespēju izdot mūsu pilsoņus uz citām valstīm, bet tas nozīmē, ka mums ir uh, nepieciešami minimālie procesuālie standarti. Atbild. Eiropas arest orders par, eh, ir eh, novedis pie tā, ka nevainīgi eh, Lielbritānijas pilsoņi ir <clears throat> apcietināti un turēti, piemēram, Grieķijas cietumos. Un, Es eh, domāju, ka var atgādināt, ka joprojām ir tāda lieta kā Eiropas konvencija par personu izdošanu, ko varētu īstenot tā vietā, lai pieņemtu Eiropas arestu orderu, kas ļautu izdot cilvēkus balstoties uz reāliem pierādījumiem, ko izvērtējusi reāla tiesa tad pilsoņus var izdot, bet nevis pirms tam vienkārši patvaļīgi aizturot viņus citā valstī. Un tālāk Lebretona kungs lūdzu vārds jums. Paldies priekšsēdētāji! Kas attiecas uz nevainīgumu principu, tad tas ir eh, pamatiesība, bet uh, eh, 1989. gada deklarācijas piektais pāns eh, darbojas daudz labāk nekā šī direktīva. Uh, Eiropas Savienība nav spējusi nodrošināt eh, šīs tiesības, ko paredz piektais pāns mans pieminētajā deklarācijā, jo tas eh, ļautu eh, cilvēkiem īstenot šo nevainīguma principu. Es esmu nobežījies par 17. pāntu šajā piedāvātajā direktīvā kas ļauj personu aizturēt līdz uh, eh, pierādījumu iegūšanai. Nu, tad varam jau pieļaut arī uh, spīdzināšanu, jo iespējams, ka kādi pierādījumi tiks iegūt spīdzināšanas rezultātā. Katrā ziņā es neatbalstu. Paldies, Musolīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. kolēģis, kurš runāja par nevainīgumu prezumpciju, arī Itālijā ir likumdošanas normas, kas pastāvīgi tiek pārkāptas, un tieši tādēļ šī direktīva mums ir ļoti svarīga un līdzsvers starp apsūdzēto un cietušo arī šeit ir jānodrošina samērīgi pasākumi. Piemēram, situācijās, kad uh, sievietēm tika uzbrukts ķelnē, uh, respektējot šīs sievietes un respektējot tos, kas uh, tiek uh, apsūdzēti, arī šajā gadījumā tas ir jāievēro. Mums ir nepieciešami minimālie standarti, un šie minimālie standarti ir jārespektē visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un direktīvā, piemēram, tiek runāts par uh, uzticību tiesiskai sistēmai un situācijas, uh, kad ir uh, novērots novirzes no krimināla tiesību normām, piemēram, par informācijas izplatīšanu šeit. Ir jārunā par individu aizsardzību, gan apsūdzēto, gan cietušo aizsardzību, sniedzot eh, informāciju plašsaziņas līdzekļiem, pirms uh, persona ir tikusi notiesāta. Tālāk Činikī kundze. Es gribētu pateikties Grīsbekas kundzei par izcilu paveikto darbu. Nevainīguma prezumpcija ir tiesiskas valsts viens no pamatprincipiem, bet mēs esam novērojuši gadījums, kad atsevišķās dalībvalstīs šī norma tikus pārkāpta mm, arī tādās jomās kā piemēram preventīvās e, konfiskācijas pasākums savstarpēji atzīšana. Mēs cenšamies uh, nepieļaut nepilnības likumā, kas um, ļauj organizētās noziedzības uh, grupējumiem darboties. Bet ir atsevišķi aspekti, kas ir ļoti delikāti, piemēram, pierādījums sniegšanas pienākums un iespēja cilvēkiem mm, neizpaust informāciju līdz brīdim, kamēr persona tikusi notiesāta. Bet es ļoti ceru, ka um, mēs redzēsim, ka starptautiskajā un arī nacionālā līmenī uzlabosies situācija. Paldies! Zehovska kungs, paldies priekšsēdētāja. Komisārs Kulundze. Šis fakts ir ļoti simbolisks, ka mēs sēžam šodien šeit un uh, runājam par šo direktīvu, kamēr jūs pati ļoti daudz zināt eh, par nevainīgumu prezumciju Čehijas republikā. Jūs izvazāja pa presi un jūs tika apsūdzēti par lietām, ko jūs nekad nebijāt pastrādājusi, un tādēļ es gribētu paust apbrīnu par jūsu rīcību. Tātad, kādēļ šī direktīva būtu jāpiemēro? Mums ir jāizturs pret ikvienu apsūdzēto, kā nevainīgu līdz brīdim, kamēr viņa vaina tikus pierādīta. Man tas liekas pašsaprotami, un neviena Eiropas Savienības dalībvalsts nedrīkstētu rīkoties savādāk, jo tas ir jebkuras krimināla tiesības sistēmas pamatlikums, pamatnorma, un tas ir svarīgākais instruments, lai nodrošinātu taisnīgu tiesu. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība tai vajadzētu ne tikai atbalstīt nevainīgumu prezumpciju, bet tai arī būtu jāgarantē šīs prezumpcijas ievērošanu. Paldies! Budas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības trīs institūcijas vienmēr ir runājušas par pamatiesību respektēšanu, kas parādās dažādās deklarācijās. Nevainīguma prezumcija ir tiesības un vērtība, kas būtu pelnījusi lielāku Eiropas Savienības dalību valstu un to uh, institūciju uzmanību. Šeit tiek runāts par mehānismiem krimināla procesa laikā, eh, kas ehm, tiešām nav bijis viegli, jo krimināla tiesības sistēmas ļoti atšķiras dalību valstīs. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams attīstīt tiesu sadarbības starp dalībvalstīm šajā jomā Mēs uzskatām, ka ir nepieciešami minimālie kopīgie standarti attiecībā uz taisnīgu tiesu krimināla procesa gaitā. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai ik viens apsūdzētais varētu izmantot uh, juristu pakāpojumus un konsultēt un saņemt juridiskās konsultācijas uh, aresta laikā. Pieņemot šo direktīvu, mēs nodrošināsim papildus garantijas tam, ka neviens netiek uzskatīts par vainīgu, kamēr viņa vaina netiek pierādīta. Paldies, un pēdējais runātājs Radēv kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nevainīguma prezumpcija ir krimināla procesa pamatprincips ikvienā demokrātijā. Mums Eiropā ir vienreizēja izdevība parādīt pārējai pasaulē, kā krimināla tiesībām būtu jāattīstās attiecībā uz um, apsūdzētā tiesību aizsardzību. līdz brīdim, kamēr netiek pieņemts spriedums par to, vai persona ir vai nav pastrādājusi noziegumu. Tas garantētu tiesvedības eh, taisnīgumu un likumīgumu. Vēl šī direktīva neļaus uh, iestādēm priekšlaicīgi um, norādīt uz personas vainu, kamēr viņa vaina netiek pierādīta. Un visbeidzot, apsūdzēto nevajadzētu pasludināt par vainīgu uh, priekšlaicīgi, uh, un eh, arī aizdomās turēto personu pārvietošanās brīvību nevajadzētu liek ierobežot. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības normas attiecībā uz nevainīgumu prezumciju garantēs taisnīgu tiesvedību un efektīvu ne, savstarpējās atzīšanas uh, principu piemērošanu attiecībā uz tiesu lēmumiem. Brīvais mikrofons, es došu iespēju trim runātājiem izteikties Kelī kungs lūdzu. Paldies! Protams, nevainīguma prezumpcija eh, pirms vainas pierādīšanas ir demokrātiskuma fundamentālis pīlārs, nu, viens to neapstrīdēs eh, šovakar, bet eh, ne visos gadījumos to novēro. Dažreiz grūti ir to novērot, um, teiksim, pirms daudziem gadiem ekonomiskas recesijas. Daži cilvēki kļuvuši ļoti nepopulāri, uh, nekustama īpašuma tirgotāji, um, arī politiķi, un uh, bieži viņus apsaudzēja noziegumos un uzskatīja par vainīgiem, pirms tika pierādīta viņu vaina, un no tā cieta gan viņi paši, gan viņu ģimenes Viņi tikuši atstumti, izolēti un um, marginalizēti. Un, uh, nu, varbūt dažiem no, no viņiem šī vaina arī tika pierādīta, un viņiem bija pat laiks cietumā jāpavada, bet ne visiem. Un līdz ar to mums tiešām jāīsteno šie principi praksē. Paldies! Uh, un uh, tagad nākamais runātais. Krisogonos kungs. Nevainīguma prezumpcijas eh, principu ievērošana palīdz ievērot cilvēktiesības. Šī direktīva runā arī par administratīvām lietām, kas notiek paralēli. Teiksim, ierēģiņu tiesības darba vietā. Tad skaidri jāpasaka, ka vēlamies, uh, lai nevainīguma prezumpcija krimināla procesam kļūtu par pašsaprotamu lietu un gadījumos, uh, kad uh, persona attaisno, lai arī tur mums būtu paredzēti atsevišķi izņēmumi. Tā tad eh, šajā direktīvā mums jāpiemin eh, tiesas iestāžu tiešus aktus. Paldies, eh, Pospišilkungs, man viena lieta sakāma. Mm Dažos gadījumos ir jāharmonizē juridiskā bāze uh, dalību valstīs šajā gadījumā. Mm, lietas izskatās uh, citādi. Biju tieslietu ministrs, kad runa bija par arestu ordera mm, īstenošanu. Un um, man ir uh, tāda diezgan apjomīga pieredze uh, šajā jomā. Ļoti svarīga ir nevainīguma prezumcija tieši krimināla procesa kontekstā, teiksim, ekstradīcijas gadījumos uz citām dalību valstīm. Te jāparedz līdzīgas uh, procedūras krimināla procesā, mm, citādi mēs nevarēsim šo ekstradīciju īstenot. Jūrovas kundze. Paldies! Šis ziņojums ir nākamais solis uz uh, Eiropas brīvības uh, tiesiskuma mm, un drošības um, telpu. 2010. Uh, gadā jau tika pieņemta direktīva par kriminālu procesu, un tad 2012. sekoja direktīva par informācijas pieejamību Un tad 13. gadā tika pieņemta direktīva par palīdzību jurdi, krimināla procesa ietveros. Mums ir arī direktīva par palīdzību bērniem, par kur runājam, un cerams, ka drīz runāsim ar, tikpat konstruktīvi arī par direktīvu par juridisko palīdzību. Labi, tagad Grisbeks. Grisbeks, lūdzu. Paldies. Grīsbergs kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies kolēģiem, kas runāja par uh, nevainīguma prezumpciju, kā par uh, tad neaizskaramu pīlāru mūsu tiesu sistēmā. Neskatoties uz to, notiek uh, šo pamattiesību pārkāpumi, un uh, mums uh, tas ir jāizbeidz, lai nodrošinātu pilsoņiem taisnīgu procesu. Pēc bija mm, svarīga šī vienošanās. Uh, tiesiskuma valstīs mums ir nepieciešams uh, ieviest vienotus standartus arī krimināla procesam. Lielbritānijā mm, mm, ir atsevišķs akts, tiesība akts par šo tēmu, ļoti īss, ko var papētīt mūsu juristi. Bet Eh, es domāju, ka šis dokuments palīdz mums eh, veidot mūsu procesuālās tiesības. Un eh, šī Eiropa respektēs aizdomās turamo un ievēros pamatiesības. Es vēlos pateikties ainu referentiem par smagu darbu, konsekventu darbu pie šī teksta. Paldies Jūravas kundzei, kas no komisijas puses uh, bijusi ļoti um, liels atbalsts, liel, bijusi par lielu atbalstu. Tad Latvijas prezidentūra un nākamā prezidentūra, kas um, ar entuziasmu pievērsās um, šī teksta sagatavošanai. Un, protams, uh, jums, parlamenta kolēģiem, kas uh, iesaistījās uh, ar deksmi šajā darbā, lai um, pabeigtu šo te procesuālo tiesību arhitektūru Eiropā. Paldies! Uh, šī diskusija tiek slēgta. Un tagad mēs sāksim kopīgas debatas par iekšējā tirgus saskaņošanu. Par reglamentu komentārs priekšsēdētāji. Nu, ir ļoti vēlu. Nu jau daudzas stundas piedalāmies diskusijā un uh, es gribēju izteikties brīvā mikrofona ietvaros. Kā būs uh, šajā diskusijā? Atkal būs tā, ka tikai trīs cilvēki varēs izteikties brīvā mikrofona ietvaros. Tas ir man svarīgi. Uh, Jo, ja man nav iemesla gaidīt un klausīties, tad, eh, tad es šeit nepalikšu. Ja dosiet vārdu trim cilvēkiem, mm, tad eh, man nav nekāds jēgas te palikt. Atbilde. Mm, Priekšsēdētājiem privileģi ir lemt par mm, runātājiem, runātāju skaitu brīvā mikrofona ietvaros, un tas būs atkarīgs no situācijas. Tagad mēs turpināsim. Mums ir trīs eh, referenti Vikija Forda, Katrīna Stīlere un Antonio Lopes Istūris Vait. Un runa ir par